Porządek dzienny przewiduje głosowanie według procedury. Dāmas un kungi, saskaņā ar darba kārtību mums ir jāsāk balsošana. Pirmkārt, vienkāršotās procedūras kārtībā Sandergārda ziņojums par Eiropas Savienības budžetu izpildu 2007. gadā. Pirmā sadaļa Eiropas padome. Eiropas, eh, pirmā daļa padome. Es gribētu uzdot jautājumu referentam. Ā, es redzu, ka ir jautājums par reglamentu, lūdzu. Jā, priekšsādātāji, saskaņā ar 173. reglamentu punktu es gribētu uzstāties deputātiem, ir jābūt iespējai brīvi savu mandātu izpildīt. Šorīt padoms un komisijas debatē.